The... Nākamais darba kārtības jautājums ir balsojums par rezolūcijas priekšlikumu vārdarbības par sievietēm izskaušanu. Tā ir sieviešu, ties, sieviešu tiesību komitejas ziņojums. Vispirms otrais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Sastais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais punkts par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais punkts par, pret, atturs, pieņemts. Četrpadsmitais punkts par, pret, atturs pieņemts. 15. punkts par, pret, atturs pieņemts. Treš, 16. punkts, trešais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Līdz ar to balsosim par 16. punktu. Tagad balsosim par 16. punktu atsevišķi divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Tālāk 18. punkts par pret atturs. Domāju, ka vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Balsojam elektroniski par 18. punktu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojam par 24. punktu divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 27. punkts par, pret, atturas pieņemts. 28. punkts par, pret, atturs pieņemts. E apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. E apsvērumu otrā daļa. Balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sorry. Pirmais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. V apsvērums par, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par V apsvērumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vai apsvērums tika pieņemts? Jums bija taisnība. Tālāk balsosim par rezolūcijas projektu kopumā, grozītā versijā par, pret, atturas, pieņemts. The... Nākamais darba kārtībā rezolūcijas priekšlikums, sešiem rezolūcijas priekšlikumiem politisks risinājums pirātisma problēmai Somālijas piekrastē. Balsosim par kopējo rezolūcijas projektu, ko sagatavojuši piecas politiskās grupas. Devītais grozījums. Elekt... Personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši? Noraidīts. Desmitais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. 12. tātad. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsosim par ceturto punktu divās daļās. Personāla, daļa, personāla balsojums par abām daļām. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad balsosim ar personālu balsojumu par otro daļu, lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums no personāla balsojuma. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Tāpēc tagad balsosim par astoto punktu par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturs noraidīts. Tālāk 11. personāla balsojums, 11. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums par. Ceļam rokas par. Pret atturas noraidīts. Tālāk balsosim par rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, līdz ar to balsojumu beidzam. Un rezolūcijas projekts ir apstiprināts. Pāriem pie nākamā punkta. Un tas ir sešu uh, grupu iesniegtais uh, prie, rezolūcijas priekšlikums par vīdi, kas brīv no tabakas dūmiem. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Es domāju, ka mums tas ir jāpārbauda. Pārbaudām elektroniski pirmo grozījumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais punkts par Šoreiz balsojam trijās daļās visi personālie balsojumi. Sākam balsot par pirmo daļu devītajam punktam. Eh, jūs izlaidāt atsevišķo balsojumu par septīto punktu. Nē, mēs tikko nobalsojām, un tas tika pieņemts. Tātad mēs balsojam elektroniski personālais balsojums par pirmo daļu devītājam punktam, un tas ir pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa atkrīt. Trešais grozījums. Kas par? Pret? Priekšsēdētājs saka par trešo grozījumu nav jābalso ar personālu balsojumu. Tātad vēlreiz, kas par? Pret? So that we are clear, colleagues. Kolēģi, lai viss būtu skaidrs, trešā daļa devītajam pantam atkrīt, un mums par to nebija jābalso. Tagad mēs balsojam par uh, trešo grozījumu devītajam punktam vēlreiz, kas par pret atturas pieņemts. Paldies! Mrs. Vortman Kohl? Vortman Kohls kundze, jums kas sakāms? Priekšsēdētāji. Otrā daļa tika pieņemta. tā tika noraidīta, tādēļ atkrita trešā daļa, un mēs pārgājam pie nākošā balsojuma. 13. punkts, 4. grozījums, un šis ir personāla balsojums par 4. grozījumu. Sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 18. punkts. Atsevišķais balsojums, kas par 18. punktu, kas pret, atturas, noraidīts. Un tagad rezolūcijas priekšlikums kopumā. To es lieku uz balsošanu, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. pieņemts. Tālāk mēs balsojam par trīs rezolūcijas priekšlikumiem par konvencijas, kuras starptautiskās darbas organizācija ir klasificējusi kā aktuālas. Tos ir iesnieguši četras politiskās grupas, nav grozījumu, tādēļ es to lieku uz balsošanu uzreiz, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais punkts - balsojums par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par ANO pārtīks un lauksaimniecības organizācijas augstākā līmeņa tikšanos par nodrošināšanu ar pārtiku, ko iesniegušas piecas politiskās grupas un personālais balsojums. Tātad balsojam par šo kopīgo rezolūcijas priekšlikumu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. Paldies, kolēģi! He wants to do it.